Gribu teikt paldies jums, godātā referente Fotigas kundze, par sagatavoto ziņojumu, par ļoti pozitīvajām domām un par piekrišanu, ko sniedzat attiecībā uz šī Eiropas Savienības un Afganistānas sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību noslēgšanu ir pagājušas desmitiem gadu kara, un Afgasnā, Afganistāna šobrīd ir krustcelēs. Pagājušajā nedēļā piedzīvojām nāvīgāko mm, negadījumu skaitu kopš mm, kara pārtraukšanas civiliedzīvotājiem, un tāpat laikā šis nākamais, šodien, šobrīdējais gads varētu būt miera gads ņemot vērā sadarbību ar Afganistānas valdību šajā visai delikātajā un bīstamajā vēstures momentā. Tas mums ir izteikts mūsu Afganistānas stratēģijā un arī padomas secinājumos. Šī vienošanās ir pirmais juridiskais veidojums, kas attiecās uz Afganistānu un tas ir ilgu sarunu rezultāts. Pat labam mēs to izmantosim provizoriski. Mūsu struktūrētais dialogs un sadarbība jau ir sākusies. 2018. gadā notika divpusējas sarunas, turklāt divas reizes, kur mēs vienojāmies par kopējiem jautājumiem. Tas saistās ar cilvēku tiesībām, dzimumu jautājumu, jeb dzimtas jautājumu un labu pārvaldību, sadarbību reģionālā līmenī un migrāciju. Par visiem šiem jautājumiem Afganistāna vēlas panākt progresu, un mums, Eiropiešiem, vajadzētu izrādīt atbalstu. Īpaša uzmanība Afganistānas bēgļiem ir svarīga reģionāla apstākļu dēļ. Eiropas Savienība joprojām ir gatava meklēt ilgtermiņa risinājumus, atbalstot paredzams un kārtīgu Afganistānas pilsoņu atgriešanos no kaimiņu valstīm un realizējot migrācijas programmas. Ziņojumā ir visai reāla Afganistānas aina. Gribētu mazliet paskaidrot, kas pēdējā laikā notiek attiecībā uz miera jautājumu. Situācija ir satraucoša. Nevainīgi cilvēki joprojām cieš no konflikta. Taču ir iemesli, kāpēc mēs varam cerēt, ka šogad situācija uzlabosies. Prezidenta piedāvātais miers talibāniem pirms apmēram gada ir radījis bezprecedenta iespējas. Un kopš septembra pagājušajā gadā ASV un Talibāni runā par starptautiskā karaspēka izvešanu. Mēs zinām, ka panākt ilgtermiņa mieru nebūs ātri iespējams. Tāpēc Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt Afganistānu gan pirms, gan pēc miera līgumu, lai nodrošinātu miera ilgpastāvēšanu. Ženēvas ministru konferencē, ko vadīja apvienotās nācijas Magarīni kundze, piedāvāju piecu punktu plānu par to, kā Eiropas Savienība varētu atbalstīt šādu miera līgumu. Pirmkārt, mēs varam padarīt procesu iekļaujošāku, palīdzēt ar reformām, tā skaitā drošības sektorā. Mēs varam palīdzēt reintegrēt bijušos kaujiniekus un viņu ģimenes. Varam būt garants miera līgumam, Un beidz, beidzot, varam veicināt reģiona tirdzniecību. Kopš tā laika mēs cieši strādājam ar mūsu partneriem Afganistānā, mēģinot noteikt skaidrāku mehānismu, kā sagatavot iespējas sarunām. Kā augstā pārstāve Ženevijā norādīja, afgāņi vēlas progresēt, nevis atgriezties atpakaļ. Tuvākajos mēnešos mēs turpināsim strādāt ar starptautisko sabiedrību, lai veidot labāku vēlēšanu procesu prezidentu vēlēšanām šogad. Kā jūs savā ziņojumā norādat, Eiropas Savienība ir atvēlējusi diezgan ievērojumu finansējumu attīstības palīdzībai. Eiropas Savienība un dalība valstis piesolīja 5 miljardus, un pat laban tiek domāts par šīs summas izlietošanu. Attīstības atbalsts galvenokārt virzīts uz valsts izveidi un reģionālo atbalstu. Arī citi partneri kopā ar mums domā par to, kā adaptēt šīs programmas jaunajā situācijā, atbalstīt pēckonflikta reformas, sociālo kohēziju, pārobežu tirdzniecību. Afganistāna ir unikāla iespēja mieram, un mums Eiropā ir jādara viss, ko varam, lai palīdzētu šo iespēju pārvērst par ilgspējīgu mieru. Paldies! Paldies komisāram! Šobrīd būtu jāuzstājas Engela kungam, bet viņu zālē es neredzu. Langen, Langis kungs ir zālē gan, līdz ar to dod vārdu viņam. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, godātie kolēģi. Mazliet absurda situācija šodien. Mums vajadzētu apstiprināt vienošanos, kas jau tiek pagaidu režīmā piemērota gadu, bet e, saruna procesā nebija nekādas caurskatāmības vispār. Principā, ja runa būtu par, ja, ja runa nebūtu par Afganistānu, es teiktu, ka ar Eiropas parlamentā rīkoties nevar. Tāpēc vēlos sacīt padomē un komisijai vēlreiz pavisam skaidri. Nu tā nevar būt, ka vienošanās, kas tiek jau piemērota, uh, bez tā, ka šī demokrātiski vēlētā iestāde to ir apstiprinājusi. Tas neatbilst nekādai izpratnē par demokrātiju. Ir absolūti skaidrai e, izpratnē jābūt, ka nedrīkst piemērot vienošanos e, pirms Eiropas parlaments nav devis savu piekrišanu. To es prasu kā vispārīgi principu piemērot gan padomē, gan komisijai. Mēs esam demokrātiski vēlētāji iestāde Eiropas Savienībā. Mums ir jābūt tiesībām tikt iesaistītiem caurskatāmā veidā un pirms vienošanās tiek piemērota, ir jāsaņem e, apstiprinājumi šeit demokrātiskajā Eiropas parlamentā. Paldies! Langas skungam. Zdorievska kungs. Jā, es. Tą fazę i na tym etapie ta zgoda jest niezbędna. Es nevaru piekrist eh, pirms manis runājušajam, bet es saprotu, ka mums ir jāatrod risinājums. Man prieks, ka ārlietu komitejai tagad ir priekšlikums un gaidu oficiālu sadarbību starp Eiropas Savienību un Afganistānu. Šis ziņojums ir visaptarošs, tiek runāts par strateģiskiem jautājumiem, par reģionālo spēlētāju atbildību, arī par iespēju nodibināt mieru Afganistānā, ietruna arī par valsts izveidi, jo kā valsts Afganistāna tikai veido savas struktūras tiesības Afganistānā gan pilnībā vēl netiek ievērots. Tiek runāts par tirsniecības attīstību un ekonomiku, bet svarīgs ir arī migrācijas eh, process. Afganistāna eh, baidās no migrācijas, kas nāktu no Irānas vai Pakistānas. Tāpēc ir nepieciešams arī nodrošināt sadarbību nozar līmenī. Paldies! Sociāldemokrāta grupas vārdā Frunzuliks kungs. Barco, džinkuē, panie prezident, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, kolēģi! Sadarbības līgums par partnerību un attīstību apstiprina Eiropas Savienības gatavību palīdzēt Afganistānai periodā no 14. līdz 24. gadam un ieliek pamatu tālākām reformām. Ar ziņojumu palīdzību mēs gribam arī norādīt, ka par spīti progresam šeit ir lopietni izaicinājumi, pret kuriem mums ir jāvēršās. Uzsvars tiek likts arī uz konstruktīvāku dialogu cilvēktiesību jautājumos, runājot par sievietēm, bērniem, minoritātēm, kas ir ārkārtīgi svarīgs elements šajā līgumā. Mēs veidojam attiecības dažādās jomās, piemēram, likuma varā, cīņā pret terorismu, ekstrēmismu, ilgspējīgu mieru, cīņām pret narkotiku, tirdzniecību un kontrabandu, ekonomisko izaugsmi, tāpat arī klimata pārmaiņas Afganistānai ir jākļūst par citu valsti. Kaimiņu valstīm ir jāpalīdz Afganistānai, nevis jāpretojas šiem procesiem. Austrevičus kungs. Lūdzu, ievērojiet runas laiku. Vispirms gribētu pateikties Fotiks kungam par ļoti labo ziņojumu. Eiropas Savienības un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību sāk jaunu kvalitatīvu līmeni mūsu attiecībās un sadarbībā. Protams, Afganistānā ir bijis liels progress daudzās jomās, kas jau ir minētas. Taču drošības jautājumu, korupcija, cilvēktiesības un citas problēmas nav atrisinātas un apdraud progresu. Afganistāna atrodas ļoti nopietnā izšķiršanās posmā. Viss progress un zaudējumi var tikt zaudēti vēlreiz. Karaspēka atvilkšana var atstāt valsts negatīvu ietekmi, un visi šie jautājumi ir noteikti jārisina. Eiropas Savienība ir gatava uzsākt ilgtermiņa sadarbību, tāpēc pēc Ženēvas konferences Eiropas Savienība izdalīja 474 miljonus sabiedriskā sektora un tieslietu sistēmas reformām, tāpat arī migrācijas jautājumu risināšanai. Es ceru, ka šī vienošanās, šis nolīgums būs reģionāla veida, kas lielā mērā iekļaus visas reģionu valstis. Lielajām valstīm vajadzētu palīdzēt Afganistānai. Pirmais solis ceļā uz stabilitāti ir miers Miera līgums starp karojošajām pusēm ir prioritāte. Un es ceru, ka Katāras procesā iekļaus arī Afganistānas valdību. Īpaši miera panākšana ir jāsaista ar likuma varu afgāņu Tauta to ir pelnījusi. Paldies! Lösinga kundze. Goe. Paldies! Ir labi, ja vienošanās mērķis ar Afganistānu cits starpā ietver nabadzības mazināšanu, ANO attīstības mērķu īstenošanu, dzimumu vienlīdzību un citus. Tomēr nav jau tā, ka mums nebūtu pieredze ar neoliberālu tā saukto reformu stratēģiju, uz ko balstās jaunā vienošanās, par kuru mēs šeit runājam šodien. Jau 2003. gadā rietumi ar Startautisko valūtas fondu Afganistānā neoliberāli centās pārbūvēt viņu tautsaniecības sistēmu. NT pētījumi un pieredze par šiem gadiem rāda, ka šāda koncepcija nav piemērota, lai uzlabotu iedzīvotāju mm, dzīves līmeni un stabilizētu situāciju valstī. Šī brīža situācija Afganistānā ir katastrofāla. Tomēr man bail, ka šī vienošanās ar, ar e, tiešo ārējo investīciju prasībām privāto sektoru un e, valsts resursu noplicināšana neko nedos eh, valstī, bet gan tikai veicinās labklājību Eiropas un citu pasaules daļu eh, uzņēmumos. Tāpēc es vēlētos šeit likt izsaukuma eh, zīmi šim ciniskajam nosaukumam kopīgais ceļš uz priekšu. Ar to jau šobrīd tiek sūtīti cilvēki atpakaļ nāvē uz savu izcelsmes valsts. Tas ir tūlīt pat jāpārtrauc. Paldies! Tagad vārds Gomešs kundzei. Nos últimos 17 anos, os aliados no quadro da ESAF e de missões CEPOL e outras. Pēdējos gados dažādas organizācijas ir nodarbojušies ar minoritāšu jautājumu, ko lielā mērā talibāni ir apspieduši. Mēs esam iemācījušies, ka miers nevar pastāvēt bez iekļaušanas. Sarunas par vienošanos starp talibāniem un Trumpa valdību, manuprāt, ir satraucošas. Viņi grib izvest savu karaspēku, nedomājot par to, kas notiks tālāk un daudz kas panāktais tiks apdraudēts. Tas nozīmē, ka afgāņi lielā mērā tiks apspiesti. Tā ir nodevība. Skatieties, kas notiek pēc Talibānu uzbrukumiem civilistiem. Eiropas Savienība ir izveidojusi nolīgumu, kam nav nekādas vērtības. Mums ir jārīkojas. Viss humanitārā palīdzība un zaudējumi, ko esam cienuši, faktiski tiks pazaudēti tā rezultātā. Gilskundze vienošanās starp Afganistānu un Eiropas Savienību varētu būt labāka, ja parlaments būtu iesaistīts sarunās agrāk, īpaši runājot par ieguldījumiem un tirdzniecību. Taču ņemot vērā, ka Amerikas Savienotās valstis vairs neturpina militāro ekspansiju, parādās diplomātijas spējas vieta Man ir vairāki jautājumi komisijai. ASV Talibānu sarunas ir sasniegušas projekta miera lēmumu līmeni. Taču te nav runāts par afgāņu sieviešu vai minoritāšu tiesībām. Tā kā mēs mēģinam stiprināt sieviešu piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā tas uh, savienojas ar šo politiku? Otrkārt, nav reģionālā satvara Dohas sarunu procesam, un ne ASV, ne Afganistānas valdība var vadīt šo procesu. Tad kas ar to nodarbosies - Pakistāna, Ķīna vai Irāna? Un visbeidzot, kā nodrošināt, ka Afgānas valdībai ir nopietna loma šai procesā? Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra Vārdas kundze. Eiropas Savienības dalību valstis uzskata Afganistānu par drošu valsti. Tas ļautu cilvēkiem atgriezties no Eiropas. Šie cilvēki te ir atbraukuši pa ļoti sarežģītiem ceļiem. Taču situācija Afganistānā nemaz nav labāka. Taliban kontrolē lielu teritorijas daļu un ir liekulīgi mūsu dalību valstīm sūtīt šos cilvēkus atpakaļ. Tur viņi cietīs no apspiešanas, sevišķi tie, kas atbrauca uz Eiropu, glābjoties no atriebības par sadarbību ar rietumu karaspēku vienībām. Sievietes, jaunas sievietes neparādās sarunu tematā Mēs esam par šo jautājumu jau runājuši nopietni, tikāmies ar sievietēm no Afganistānas. Runas ir par to, ka šīs sievietes ir izslēgtas no sarunām, taču viņu balsī ir jābūt dzirdamām, lai sieviešu tiesības tiktu uzturētas. Paldies! Lalonde kundze. Eh, komisāra kungs, eh, godāmie kolēģi, eh, ir nonāk, panākta vienošanās starp Talibānu un ASV, un tas notika tikai pirms dažām stundām. Uh, Un mm, īsnībā dalībās pavisam nesen arī uzbruka daudziem grupējumiem. 40 karavīrus valsts dienvidos pavisam nesen nogalināja. Un es varētu nosaukt šeit vēl daudz līdzīgu piemēru. Talibāns atsakās vest sarunas ar Afgās, Afganistānas valdību, neskatoties uz pieprasījumiem to darīt. Neskatoties uz to, tiek uh, uzbrukts ar vien vairāk valdības spēkiem, un Talibāns pašlaik pārņē, ir pārņēmis apmēram 50% no teritorijas. Mēs redzam, ka uh, valdība kļūst ar vien vājāka. Mēs saprotam, ka tiesības un uh, pamata tiesības uh, Afganistānā līdz ar to ir kļuvušas um, ar vien vājākas. Šķiet, ka tiek veidots islāma Emirāts, un mēs redzam, ka tas jau līdzinās mm, 90. gadu situācijai. Mēs nevaram uzticēties Talibānam, un mēs nevaram tagad atteikties no šī darba pēc 20 gadiem, kas ir ieguldīta Afganistānā. Mēs nevaram visu atstāt Talibāna rokās, pat ja uh, cena par to būtu miers. Tālāk Etriģis kungs. Thank you. Paldies! Mēs apspriežam Afganistānu. Jau vēsturiski nepārvaldamo un neiespējamo valsti, un Eiropas Savienība atkal nāk ar labiem nodomiem, dod miljārdiem eiro, lai tik uzbūvēta valsts un izveidot sociālās programmas, un lai panāktu demokrātiju. Krievija, ASV, Britu impērija, visi izgāzās, cenšoties uzspiest sevi Afganistānai. Nedomāju, ka kaut kas ir mainījies, lai liecinātu, ka šoreiz būs kaut kas savādāk, kad šī vieta ar maigākām metodēm atkal centīsies uzspiest sevi Afganistānai ir vienkāršāk vienoties par beztarifu tirzniecību, atvērt eh, iespējas eh, sastarpēji tirzniecībai, ļaut ekonomikai augt, uh, panākt ekonomisko izaugsmi ar brīvo tirdzniecību. Jebkas cits izgāzīsies. Dziękuję panu i teraz już ostatni mówca. Paldies, tālāk, kas taldokums. Grazie, prezidente, kolēģi. Paldies, priekšsarētāji, kolēģi. Afganistāna, neskaroties uz to, ka tā ir tuvu mūsu sirdī. Mums ir jādomā ne tikai par karavīriem, kas ir sabiedroto spēku pusē krituši. Mums ir jāatceras, ka Afganistānai tāpat kā Eiropas Savienībai ir nepieciešama vienošanās, lai uz tā pamata veidot dialogu, liktu pirmā vietā tiesiskumu, pilsoņu tiesības, cīņu pret korupciju – demokrātiskos principus. Un ieguvumiem ir jābūt visiem reģionālajiem spēlētājiem. Ja netiks iesaistīts kaimiņu valstis, tad eh, būs daudz grūtāk panākt mērķu izpildi. Ir nepieciešams arī uzraudzīt piešķirto līdzekļu izlietojumu. Tas ir svarīgi, lai pārliecinātos, ka piešķirtie līdzekļi nāc, nāk par labu eh, vietējiem iedzīvotājiem. Mums ir jāatver durvis, lai Afganistānas iedzīvotājiem būtu labāka nākotne. Paldies, un debašu noslēgumā vārds komisāram Mimits kungam. Godātie deputāti, vēlos pateikties par šīm noderīgajām debatēm. Varu secināt, ka mums ir jāvirzas tālāk, apstiprinot sadarbības līgumu ar Afganistānu un mūsu kopējos centienos atbalstīt Afganistānu. Tas ir īpaši svarīgi šobrīd, kad pieaug apņemšanās no visas, sabiedrī, no visas starptautiskās sabiedrības, kā tas ir nepieciešams. Mēs informēsim arī turpmāk Eiropas parlamentu par mūsu turpmāko darbu un dialogu. Paldies! Paldies komisāru kungam! Un tagad vārds eh, referentē Fotīgas kundzei. Komisār kungs, kolēģi, KDP ir pirmais eh, tiesiskais pamats attiecībās starp Eiropas Savienību un Afganistānu. Tam ir jāpaliek spēkā aptuveni uz tuvākajiem desmit gadiem. Mums eh, tas ir jāizmanto pilnā mērā, lai arī turpmāk nodrošinātu mieru, stabilitāti, drošību un attīstību sociālo ilgspēju šai valstī. Šis uzdevums ir tiešām grūts. Vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, visiem, kas piedalījās šī ziņojuma tapšanā, visiem padomdevējiem no manas politiskās grupas un, protams, afet darbiniekiem un arī saviem asistentiem saku paldies. Dziękuję pani bardzo. Paldies. Ar to noslēdz šīs kopīgās debatas. Balsošana notiks rītdien. Paldies visiem, kas piedalījās šajās debatēs. Un tagad esam nonākuši pie nākamā darba kārtības punkta. Juan Fernando Lopes Aguilar ziņojums asociācijas nolīgums starp ES un Monako, Andoru un San Marino. Pirmajam dodu vārdu referentam. Četras minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri Mimits kungs. Man tas ir gods runāt šeit, Eiropas parlamenta plenārsēžu zālē, kā referentam par asociācijas nolīgumu starp ES un Manako, Andoru un San Marino. 2014. gadā decembrī padomē komisijai deva zaļo gaismu vienoties dalību valstu vārdā starp šīm trim mikro valstīm un Eiropas Savienību. Šī ir pirmā reize, kad parlamentam ir iespēja uh, debatēs apspriest šo, šo vienošanos, nolīgumu. Nevaram to ignorēt. Tas nevar stāties spēkā bez Eiropas parlamenta apstiprinājuma, jo Lisabonas līgums ir stiprinājis Eiropas parlamenta pilnvars par šāda veida nolīgumiem. Tātad Monako, Andora un San Marino - suverēnas valstis, ar senu vēsturi. Kā eksperts salīdzinošajās konstitucionālajās tiesībās varu jums apgalvot, ka mums ir jāievēro viņa suverenitāte šādās sarunās par asociācijas nolīgumu slēgšanu. Bet eh, šīs sarunas radījušas arī intereses saistībā ar robežu valstīm - Franciju, Spāniju, Itāliju. Šie ir svarīgi partneri mūsu nākotnē, pat ja viņas ir mikro valstis ar ļoti nelielu teritoriju un vēl mazāk iedzīvotāju skaitu. Bet astotais pāns līgumā par Eiropas Savienības darbību mums ir nepieciešams pilnībā iestrādāt brīv, šos četras brīvības, Bet vienlaicīgi ir jāņem vērā arī specifisko situāciju attiecībā uz šīm trim mikrovalstīm. Viennozīmīgi šīs četras brīvības mazās, maz apdzīvotās valstīs var radīt problēmas. Tur ir nepieciešams pagaidu izņēmumus piemērot. Jāskatās, uh, kādi, kāda situācija ir šajās valstīs. Protams, arī šo valstu budžeta kapacitāte ir ierobežota, tādēļ ir nepieciešams izveidot eh, kādu konfliktu risināšanas sistēmu. Mēs nerunājam šeit par šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībā. Šeit runa par asociācijas nolīgumu bez mērķa pievienoties Eiropas Savienībai. Nodokļu jautājumi nebija ietverti mandātā. Tomēr šīs mazās valstis ir darījušas daudz, lai palielinātu caurskatāmību nodokļu jomā, izrādot arī vēlmi apkarot eh, naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi mudināt šīs valstis virzīties tālāk, turpinot sadarbību ar OECD un citām starptautiskajām organizācijām Šīs valstis ir Eiropas padomē un arī citās starptautiskās organizācijās. Mēs arī pievēršam uzmanību tam, cik svarīgs ir attiecības ar kaimiņu valstīm, at, es runāju par Spāniju, Franciju un Itāliju, un pastāv arī nepieciešamība uzlabot eh, sadarbību kopēju interešu jautājumos un horizontālās politikas jomās. Andors gadījumā mums ir jāatzīst to, ko valsts ir panākusi finanšu regulējumā, it īpaši attiecībā uz tabaks produktiem. It ņemot vērā to, ko prasīja Spānija. San Marino ir problēmas e, eksportam uz Eiropas Savienību saistībā ar PVN. Bet Monako gadījumā mēs runājam par ļoti nelielu iedzīvotāju skaitu Vēl ir vērts atzīmēt, ka pamatiedzīvotāji Monako ir minoritāte. Ir jābūt pietiekami elastīgiem, lai nodrošinātu, ka šīs sarunas noslēdzas pietiekami sekmīgi. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu komisāram Mimits kungam. Представитель. pārstāvēt augsto pārstāvi šeit. Asociācijas nolīgums ar ES, starp ES un Manāko, Andoru un San Marino ir identificējis mūsu attiecības. Ir nepieciešams to pabeigt darbu līdz jūnijam, tad vēl varētu būt nepieciešami divi gadi tālākam sarunām par liela apmēra tiesību aktu kopumu Eiropas Savienībā pieņemšanu šajās trīs valstīs. Kā norādīja referents, mums ir lielisks attiecības ar šīm trim mazajām valstīm. Viņas visas trīs lepojas ar savu vēsturi un savu neatkarību, tomēr mums ir tik daudz kā kopīga. Mēs esam daļa no kopīgās Eiropas ģimenes un ir tikai dabīgi meklēt iespējas ciešāk sadarboties partnerībā ar viņiem tāpēc mēs vēlamies pilnībā viņus integrēt iekšējā tirgo. Andora, Monako un San Marino ir pielikuši ievērojams centiens pēdējos gados, lai nodrošinātu atvesašanos finanšu un ekonomikas jomā un lai e, izpildītu prasības attiecībā uz asociācijas nolīgumu. Viņi jau ir transponējuši vai šobrīd transponē at, atsevišķus Eiropas Savienības iekšējās tirgus e, noteikumus. Mēs turpinām mudināt mūsu partnerus meklēt atbalstu no dalību valstīm tiesību aktu pārņemšanas un transponēšanas procesā. Tam tik tiešām ir nepieciešama nopietna administratīvā kapacitāte un sadarbība ar ES dalību valstīm var lieti noderēt. Mēs atzinīgi vērtējam to, ka šajā rekomendācijas projektā tiek uzsvērts tas, cik svarīgi ir saglabāt kopējo integritāti un viedabīgumu vienotajam tirgumam un tāpat arī e, saglabāt e, četras brīvības, pamatbrīvības. Eiropas Savienība nepiekāpsies e, attiecībā uz vienotā tirgus principiem. Tā ir arī kā vadlīnija sarunās ar tādām valstīm kā apvienotā karalista un Šveice. Visas vienošanās tiks slēgtas pamatojoties uz šiem ierobežojumiem. Tomēr tur paliek pietiekamas iespējas veikt mediāciju, kas ņemtu vērā īpašo situāciju, kurā ir mūsu trīs mazie partneri. Un šajā kontekstā ir īpaši svarīgi atzīmēt, cik nozīmīga ir Eiropas parlamenta ieteikuma šajā jomā. Mēs meklējam iespēju noslēgt visaptvarošu vienošanos ar pilnu piekļuvu iekšējam tirgum, iekļaujot arī visas četras brīvības pamatprincips gan vienmēr ir tas pats - vienots tirgus, vienoti noteikumi. Nav tādas lietas kā daļēja integrācija. Četras brīvības nevar izvēlēties vai nodalīt vienu no otras. Tieši šī paša iemesla dēļ ES tiesai ir jābūt ekskluzīvai kompetencei attiecībā uz vienošanās interpretēšanu un piemērošanu, tā skaitā attiecībā uz domstarpību risināšanu. Komisija, kā līgumu sargam, ir e, jābūt kompetencei attiecībā uz e, tādiem jautājumiem kā valsts atbalsts. Atbilstoši parlamenta ieteikumiem un ES līgumiem mēs rūpīgi e, pētīsim Monako, Andors un San Marino prasībām piemērot pagaidu noteikumus attiecībā uz reģistrāciju uz darbinieku brīvu pārvietošanos un pakalpojumu apriti. Šīm prasībām ir jābūt samērīgām un pamatotām. Asociācijas eh, līgums viennozīmīgi būtu iegums abām pusēm un tā vēl viens solis vienotākam Eiropas kontinentam. Paldies! Paldies! Labvakar! Tagad runāsim par politisko grupu pārstāvjiem. Zofko nestrādā. Priekšsēdētāji kungs, man bija prieks būt ēnu referentei šai ziņojumā. Gribētu pateikties Giekungam un arī citiem ēnu referentiem par labu sadarbību. Ļoti svarīgs aspekts ir teritoriālās dimensijas atzīšana un tās ietekme. Mēs ieteicām veidot institucionālas satvaru, kas palīdzētu šīm valstīm veidot asociācijas līgumus efektīvā veidā. Nav noliedzams, ka Eiropas parlamentam ir jāveicina šie asociācijas nolīgumi ar Monako, Andoru un San Marino. Tām visām apkārt ir Eiropas Savienības valstis. Tās ir mūsu kultūras jomā. Katrai ir savas intereses, katrai ir savas reformas, veidojot attiecību ar Eiropas Savienību, runājot īpaši par banku sektoru. Un mums tas ir jānovērtē. Pieņemot šo ziņojumu, mēs aicinām beigt sarunas pēc iespējas straujāk lai veidotu ilgtermiņa attīstības ar mūsu kaimiņu valstīm. Paldies! S&D grupas vārdā Benefei kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Asociācijas līguma ar Monako, Andoru un San Marino ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienības integrācijas procesā. Šīs valsts sen ir mūsu Eiropas vēstures sastāvdaļa, bet nav bijušas saistīts ar Eiropas Savienību. Šeit mēs runājam par dialogu, tai skaitā arī, piemēram, ar San Marino sociālistiem. Mēs esam ieviesuši pāris grozījumus, runājot par zinātnes jomu un apmaiņu Mums nepieciešams ieguldīt arī infrastruktūrā, zinātnes apmaiņā, regulārās delegācijas varētu viesieties parlamentā un šo valstu parlamentos. Domāju, ka šis nolīgums jāslēdz pēc iespējas straujāk. Mums bija jautājumi par dažām jomām, kur ir specifiskas lietas, taču jo vairāk mēs esam vienoti, jo labāk. ECR grupas vārdā Tānoka kungs. Priekšsēdētāji kungs, geogrāfiskā un kultūras saiknes starp šīm trīs mazajām valstiņām nav noliedzama Pastāv jau laba politiskā un praktiskā sadarbība. Visas trīs izmanto eiro kā savu valstu. Andora un San Marino ir muitas savienībā. Kopā tajās dzīvo 150 tūkstoši cilvēku, trīsreiz mazāk par Maltu. Tāpēc asociācijas nolīgumi ņems vērā šo nesabalansētību apmēros. Man patīk, ka šeit ir teikts regulāri, ka jāņem ir vērā šī lielā atšķirība starp mini valstīm un Eiropas Savienību. Tas ir praktiskas problēmas, piemēram, ir ļoti lielas izmaksas, lai ieviestu mūsu akī komunicējā. Arī manā valstī, runājot par Brexitu, es zinu, cik svarīgi ir nedalīt četras brīvības vienotajā tirgū. Ja šādas problēmas var rasties apvienotā karalistē, tad mēs varam domāt par to, kādas problēmas tās varētu saradīt, radīt šajās valstiņās. Kā ēnu referents arī gribētu pateikties mūsu ziņotājam, referentam par darbu pie šī teksta. Un, protams, rīt balsošu par. Paldies, Solēkundze! Paldies! Šīs trīs valstis ir Eiropas valstis ar politiskiem, vēsturiskiem, sociāekonomiskiem sakariem ar pārējo Eiropu, labas attiecības ar kaimiņu valstīm. Mūsu interesēs ir veidot labas attiecības un tuvas attiecības ar tām, un asociācijas nolīgums, protams, šeit palīdzēs. Ir svarīgi, lai sarunas beigtos pēc iespējas straujāk. Tas ir svarīgi sabiedriskai domai šajās valstīs. Iedzīvotājiem ir jāzina, kāds ir progress šajās sarunās. Piemēram, Andoras gadījumā jāatzīst, ka šī Pireneju valsts cenšas mainīt savu ekonomisko modeli un panākt caurskatāmu nodokļu režīmu, ko varētu salīdzināt ar starptautiskiem un Eiropas standartiem. Tāpēc aicinu Andoras varas iestādes turpināt savus reformas sadarbības ceļā. Paldies! Cisas kungs. Paldies! Vispirms vēlētos apsveikt referentu Lopes Agilāru kungu. Šis ir ļoti laicīgs, pareizā laikā nācis nolīgums, lai gan šīs valstiņas ir mazas, tās ir Eiropā un tām ir jāpiedalās mūsu vienotajā tirgu. Es īpaši priecājos par Andoru, jo tās tuvums manai valstī ir ārkārtīgi svarīgs. Andoras varas iestādes pēdējā laikā ir daudz darījušas, lai atbrīvotos no nodokļu paradīzes tēla un sakārtotu savu ekonomiku. Turisms, banku sektors tiek modernizēts. Ir augsti standarti visās šais trīs valstīs, tas nevar būt daļa no Eiropas Savienības, bet tas būs integrēts pēc iespējas ciešāk. Asis kungs. Paldies. Šīs trīs valstis, 150 tūkstoši iedzīvotāji, tie ir eiropieši ar ciešām attiecībām ar pārējo Eiropu, un, protams, arī mūsu vēsture ir saistīta. Jāatjauno satvars sadarbībai starp šīm valstīm. Mums ir jāpietuvinās šīm valstīm, jo tās globalizācijā ir viegli aizskarams, tām ir sava kultūras specifika, tām ir jāspēj pastāvēt, modernajā pasaulē, un asociācijas nolīgums ņem vērā šīs īpatnības. Šīm valstīm, protams, arī ir jāpacenšas pietuvināties Eiropas Savienības likumdošanai, piemēram, banku jautājumos, fiskālos jautājumos, un šeit ir bijis labs progress asociācijas nolīgumu parlamentam vajadzētu atbalstīt, un piekrītu, protams, arī starp parlamentu delegācijas izveidei. Paldies, Evričkungs! Šīs trīs mazās valstiņas ir nākošās asociācijas nolīgums. Es tā kā domāju par Betmenu, kas kā viņš lido un aprī vienu pēc otra. Bet ja šīs valstiņas domā, ka tām būs kāda īpaša attieksme, nē, tāda daļēja uh, integrācija nepastāv. Pastāv pilnīga aprīšana. Lai gan mēs te runājam par dažādiem izņēmumiem, es domāju, ka tas nebūs ilgi. Īpaši runājot par banku režīmu šais valstīs, cik ilgi mēs pacietīsim to? ka tas tuvosies Eiropas likumiem un vienotajam tirgam. Es dotu padomu šīm trīs brīnišķīgajām mini valstiņām. Uzmanieties! Pētmens tuvojās! Te mūsu kungs. Paldies! Gribētu pateikties referentam un arī ēnu referentiem. Šeit ir paveikts brīnišķīgs darbs. Esmu dzimis Pirenejos, kādā ielā netālu no Andoras. Apstākļi tur gadsimtiem ilgi ir bijuši smagi, bet Andorā ir notikušas milzu pārmaiņas. Un tāpēc es atbalstu šo nolīgumu, Tas ir ļoti labs. Un gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas pie tā ir strādājuši. Andora ir ieviesusi daudz stingrāku banku praksi, un mēs varam apsveikt to ar tās piepūli un ar tās rezultātiem, izmantojot labās prakses piemērs no Eiropas Savienības. Viena minūte. Paldies, priekšādātāji! Monako, Andora un San Marino, saka Marijas kungs, ir trīs eh, mikrovalstiņas, kuras eh, ir pazīstamas kā nodokļu paradīzes. Eh, šajos reģionos atrodas ļoti lieli multinacionāli uzņēmumi un gudri cilvēki spēj no tā gūt labumu. Tagad tiek slēgts asociācijas nolīgums un šķiet, ka nekas tam līdzīgs vairs nevarēs notikt. Uzskatu, ka tas varētu izrādīties pat eh, bīstamāk. Es eh, gribu jautāt, vai šīm valstīm tiešām vajadzēs pildīt visus Eiropas Savienības noteikumus, un tad eh, vai tiešām Monako notiks šķīrētiesas. tiesas kas notiks ar konkrētām tiesībām, piemēram, ar sieviešu diskrimināciju, kas notiks ar um, bērnu aprūpas tiesībām, tāpat arī, kas notiks ar banku regulējumu. Tie ir ļoti nozīmīgi jautājumi, kas īsti tiks darīts. Pieminēju šeit tikai dažus. Uzskatu, ka elastīguma vārdā mēs nevaram pieļaut visas šīs neakceptējamās tradīcijas. Pēdējais izteiksies Efārijā kungs. Paldies, priekšādētāji! Es vēlētos vispirms sirsnīgi pateikties Fīsas kungām. Es arī esmu cieši iesaistīts šī dokumenta gatavošanā. Andorai, Monako un San Marino ir daudz kopīgu izaicinājumu un interešu. Šīs valstis izmanto eiro, tajās runā Eiropas Savienības valodās un tās ievēro arī lielāko daļu Eiropas Savienības tiesību. Andora jau bija noslēgusi tirsniecības un muitas vienošanos ar Eiropas Savienību, un šī vienošanās vēl ir spēkā. Tāpat ir jāņem vērā arī tas, ka nodokļu pārvaldība, cīņa pret naudas atmaskāšanu un cīņa pret terorismu arī ir daļa no šīs vienošanās. Mums ir jānodrošina, lai šīs sarunas tiktu pabeigtas. Mums ir jāturpina šis darbs. Tas ļaus mums veicināt konkurētspēju Eiropā. Tas nāks par labu arī izglītībai un daudzām citām jomām. Liels paldies! Tagad došu vārdu komisāram atbildēji. Godāmie deputāti! rekomendāciju pieņemšana būtu ļoti noderīga un nāktu īstajā laikā. Es vēlētos pateikties visiem deputātiem, kas izteicās. Paldies viņiem par komentāriem un ieteikumiem. Tāpat arī es vēlētos pateikties ārlietu komitejas sanāksmē 21. janvārī. Es esmu pateicīgs arī parlamentam par tā politisko atbalstu tam, lai mēs ātri varētu noslēgt asociācijas nolīgumu ar Monako, Andoru un San Marino. Lielas paldies komisāram Mimicam, un tagad došu vārdu referentām atbildēji. Referents Lopes Agilārs. Paldies, priekšādātāji! Šajā noslēguma runā es vēlētos norādīt, ka biju ļoti patīkami pārsteigts dzirdēt šādas gudras idejas interesantas domas no eh, runātājiem, kas pārstāvēja visas politiskās grupas. Tas eh, pierāda, ka Eiropas Savienība vēlas pasniegt eh, roku šīm mikrovalstiņām, kas ir daļa no Eiropas kārtas un arī vērtībām. Es vēlētos vērst jūs uzmanību uz sekojošo. Mums ir jāpieņem politisks paziņojums starp Eiropas Savienību un šīm trīs valstīm. Tas ir jādara tieši tādā pašā veidā, kā mēs, eh, rekom mm, kā mēs rekomendēsim noslēgt eh, šādu asociācijas eh, nolīgumu. Tas nodrošinās to, ka mūsu attiecības palstīsies uz labiem pamatiem, un šīs valstis arī varēs uzticēties Eiropas Savienībai. Uzskatu, ka mēs visi no tā varam daudz ko mācīties. Es dzirdēju arī kritiku. Īsnībā lielāko daļu no šīm kritiskajām piezīmēm varētu uh, itin labi noraidīt, jo daudzas no tām attiecas arī uz um, Eiropas Savienības dalībvalstīm. Uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu skaidrot visiem, kādu labumu dos asociācijas nolīgums ar šīm trīs valstīm. Šeit nav runa par kandidātu valstīm, te ir runa tikai par asociācijas nolīgumu, to noteikti nedrīkstētu aizmirst. Šīs valstis vienkārši pielāgos savas tiesības un savu sistēmu mūsu vērtībām un noteikumiem. Mēs ceram, ka šīs asociācijas nolīgums pavisam drīz kļūs par realitāti. Lielas paldies Lopesam Agilāram! Apsveicam jūs par eh, paveikto darbu. Diskusijas līdz ar to ir beigušās un balsojums ir paredzēts rīt. Adesso l'ordine del giorno reca la relazione. Nākamais darba kārtības punkts ir Lokegarda ziņojums. produktu un pakāpojumu pieejamības eh, prasības. Došu vārdu referentam. Lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšādātāji. Jā, protams, arī Londonā daudz, kas pašlaik notiek. Izteikšos īsi. Komisāra kungs, godājumie ēnu referenti, godājumie kolēģi. Mums eh, parlamentā šis ir ļoti nozīmīgs brīdis, tikpat nozīmīgs brīdis kā 80 miljoniem Eiropas iedzīvotāju. Mēs eh, apstiprināsim tiesību aktus, kas nodrošinās labāku pieejamību produktiem un pakāpojumiem. Tas eh, nozīmēs, ka neskatoties uz to, kādas īpašas vajadzības jums ir, jūs varēsiet eh, izmantot eh, savu mobilo tālruni, televizoru vai kuru citu priekšmetu un varēsiet darīt to tāpat, kā dara pārējie patērētāji. Jūs varēsiet sazvanīt avārijas tālrunu 112, jūs varēsiet arī izņemt skaidru naudu naudas automātā. Tās ir lietas, kas Citiem cilvēkiem šķiet kaut kas pašsaprotams, bet tās nav bijušas pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Esam strādājuši pie šiem tiesību aktiem jau ilgus gadus, un mēs esam iesaistījuši šajā darbā arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Es personīgi esmu ļoti lepns par paveikto. Sarunas ir bijušas ļoti sarežģītas, tās ir aizņēmušas daudz laika, bet esmu apmierināts ar rezultātiem. Piemēram, Avārija centrāla 112 šeit ir iekļautā, te ir iekļautie naudas automāti, dažāda veida spēļu konsoles, pakāpojumu automāti. Um, autobusos, metro un citos transporta līdzekļos visiem tiem būs jābūt pieejamiem. Mēs esam arī nodrošinājuši, ka uh, Mikrouzņēmumiem nevajadzēs eh, piemērot visu to, kas ir paredzēts šajā tekstā, lai viņiem netiktu radīts eh, pārāk liels sloks, bet eh, tomēr tiek saglabātas prasības attiecībā uz funkcionālo pieejamību. Tātad visiem jaunajiem produktiem un pakalpojumiem ir jānodrošina šī funkcionālā pieejamība. Jā, protams, teksts nav ideāls, bet tas ir ļoti labs kompromiss. Piemēram, Tiek norādīts, ka ēkas šeit nav iekļautas. Jā, es zinu, ka ir cilvēki, kas uzskatīja un cerēja, ka mēs varēsim šeit iekļaut uh, arī daudzus citus punktus, bet es kā referents uzskatu, ka labs ziņojums ir tas ziņojums, kurā ir iekļauti labi kompromisi. Mums ir izdevies panākt progresu visās jomās, tāpēc es uh, ceru, ka komisija veiks arī pārskatīšanas procedūru, lai redzētu, cik tālu dalībvalstis būs tikušas ar šī tiesību akta piemērošanu. Liels paldies! Tagad izteiksies Kosas kungs. Viņam ir atvēlēta pusotra minūte. Viņš izteiksies nodarbinātības komitejas vārdā. Hosszú út vezetett idáig. 2009-ben. Kolēģis šeit eh, pieminēja darbu, kas ir ieguldīts pie šī tiesību akta. 2009. gadā es biju pirmais deputāts, pirmais nedzirdīgais deputāts šeit Eiropas, Eiropas parlamentā. 2011. gadā tika pieņemta mobilitātes pakotne, kas attiecās uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un tāpat arī tika pieņemta stratēģija cilvēkiem ar invaliditāti, kas bija jāizteno līdz 2020. gadam. Šajā ziņojumā komisija tiek aicināta izvērsta pasākums, kas palīdzētu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Esmu uzsvēris, ka šķēršļu likvidēšana ir ļoti nozīmīga prasība Eiropas Savienības līmenī, un šeit mums vajadzētu noteikt pamatprasības. Pēdējo piecu gadu laikā, diemžēl, mums nav bijis iespējas pieņemt nevienu tiesību aktu, bet 2011. gadā komisija sagatavoja tiesību aktu, un pēc trīs gadu darba es tagad varu apgalvot, ka beidzot ir radīts līdzsvarots teksts, kur ir runa par uh, cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālo integrāciju, un tāpat arī netiek eh, aizmirsta rūpniecība. Šī sasaukuma beigas jau ir pavisam tuvu, tāpēc mums ir jāstrādā ātri. Esmu aizkustināts, bet vienlaicīgi arī lepns. Es vēlētos visu cilvēku vārdā ar īpašām vajadzībām paust jums eh, sirsnīgu pateicību, un es ceru, ka mēs eh, turpināsim iet pa šo ceļu arī nākotnē. To, ko šodien mēs vēl nevarējām sasniegt, to mēs sasniegsim rīt. Mēs eh, turpināsim šo sadarbību arī nākotnē. Vēlreiz liels paldies referentām par uh, ieguldīto darbu. Viņš ir sagatavojis ļoti labu tekstu, ko es labprāt atbalstīšu ar savu balsi.